can compare our voting lists and then we can start. Chers collègues. Dear kolēģi. Aicinu atgriezties pie mūsu darbam. Ja mēs tādā pašā ritmā turpināsim šodien pēcpusdienā, tad mēs varēsim tikt ar dienas darbiem līdz pēcpusdienas beigām, tomēr mums vajadzēs turpināt rīt no rīta jautājumos, kas attiec uz um, maksājumiem, resursiem un fleksibilitātes. Bet jau tagad varam domāt, ka vis, e, vismaz budžeta komitejas ziņā darbu mēs pabeigsim rīt no rīta, rīta pusē. Un, ja mēs turpināsim darbu šodien pēcpusdienā tāpat, tādā pat tempā, tad mēs jau pēcpusdienas vidū būsim brīvi. Un tagad piedāvāju likt uz balsējumu kategoriju 1A. Es noprotu, ka trešās kategorijas trešā, tehniskās problēmas ir sakārtotas, tiek veiktas fotokopijas, lai varētu izdalīt pēdējos grozījumu priekšlikumu šajā kategorijā, un pa to laiku es aicinu ķerties pie 1A kategorijas. Jūsu priekšā ir balsošanas listas. Kategorija 1A. Visiem ir balsošanas listas priekšā. Bien. Alors, catégorie. 1A kategorija. Mums ir pirmais apakšbloks, kas atbilst grozījumiem virs DB. Par. Apakšbloks above DB. Par. Atturas pieņemts. Pārējie grozījumi atkrīt pārējās līnijās. Nākošais apakšbloks - bilaudībī par. Pret. Atturs. Vienbalsīgi pieņemts. Attiecīgi visi grozījumi atkrīt. Trešais apakšbloks - jaunā nomenklatūra par. Pret. Divi pret. Atturs Pieņemts. Un tagad pāriem pie atsevišķiem balsojumiem, kas eh, atbilst grozījumiem, kuri nav iekļauts eh, apakšbloku balsojumos, un mēs runāsim tikai par skaitļiem un saistībām. 75.01 par pret atturas noraidīts. 75.31 par pret atturas noraidīts. 75.17 par pret atturas noraidīts. Vērtmans kundze skaitlis ir tas pats. Četrdesmit pieci, deviņdesmit divi. Pār. Atturas. Noraidīts. Pāršķiram lapusē. ECR grozījums. 8107 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 7560 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Zaļo un goja grozījums. par. Trīs ir par. Pret. Atturas. Noraidīts. Zaļo grozījums 79.35. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Mārtiņa grozījums 79.35. jo tas atšķirs no iepriekšējā par pret atturas noraidīts. Grozījums 48,95 par pret atturas noraidīts. Goē atkal grozījums par pret atturas Noraidīts. Vērtmanas grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nākošā rindiņa zaļo grozījums 7922. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nākošā rindiņa. Goja grozījums 7599. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Vēl goja grozījums nākošajā rindiņā. 7600 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nākošie grozījumi par skaitļiem ir atsaukti. Tie pazūd. Par tiem mēs vairs nerunāsim. Tālāk ir grozījumi, kas attiec tikai uz komentāriem. Atsevišķās rindiņas ar atbilstošajām piezīmēm un kas ir pieņemti, un grozījumi šeit ir pieņemti, tad, bet ir šie grozījumi tikai, kas attiecas uz piezīmēm. 49.14. SMI ar grūtībām par pret atturas noraidīts rūbīgi grozījums par pret pret atturas pieņemts. Ītra grozījums par pret atturas noraidīts. Aldes grozījums 7747. Referents piekrīt. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. ST grozījums 7209 par. Pret. Atturas noraidīts. Transporta komitejas un zaļo grozījums par turismu. Par. Pret. Atturas pieņemts. Ferreiras grozījums par SMIs ar grūtībām. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pāršķiram lapusi. Divi grozījumi, no kuriem viens alda 7748 par vecākiem ekspertiem. Pār pret atturas pieņemts. Nākošajā rindiņā divi grozījumi ir identiski. Ir divi atsevišķi balsojumi grozījumi. Tie ir atšķirīgi, bet mēs varam pieņemt abus. Pirmais 7749 par pret atturas pieņemts. Nākošais 7708 par pret atturas pieņemts. En ce qui concerne la ligne suivante. Nākošajā rindiņā ir kopīgs grozījums ko ir iesniegusi sieviešu komiteja un sociālisti par dzimumjūtīgu pieeju. Tiek piedāvāts mainīt rindiņu. Ja nav jaunā sociālā dialoga nomenklatūra tiek pieņemta. Tas atbilst tam, ko mēs nobalsojam par nomenklatūru. Kas ir par? Pret? Atturas pieņemts. Nākošais grozījums atkrīt, jo tas jau ir ņemts vērā iepriekšējā balsojumā. Uh, ensuite. Tālāk. Nodarbinātības komiteja 6536. Lai svītrotu daļu no tekstu rindiņā. Referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs norādīts. Tautas partija ir par, ļoti jauki, bet tautas partija ir izolācijā. Nākošajā rindiņā ir. Mission d'emploi sur le monitoring and evaluation. Ir nākošais grozījums eh, evaluation report par, pret atturas pieņemts. Nākošais 62.54 par darba un ģimenes dzīves apvienošanu. Ja tas tiek pieņemts, tad tas iekļauj nākošo grozījumu. Par, pret, divas lielās grupas ir pret. Izskatās, ka jāpārbauda elektroniski, bet liekas, ka noraidīts. Un tas nozīmē, ka diendusā mēs mēģināsim atdzīvināt datoru. Ah, ah. Allez, allez, votez, votez, votez. Voilà, Džons Šabotē, ok. Visi nobalsojuši lieliski. Visiem bija kartiņas. Balsošanas kartiņas. Nu, lūk. Tad jūs bijāt tāda par vai pret? Par. 6 plus 1 alda par, 26 pret, nu vai, vai jums ir jūsu kartiņa? C'est rejeté, hein? C'est rejeté. Jā, Un tagad par zaļo grozījumi. 7, 79, 71 par, pret. Artonkungs, Martīnī kundze. Tātad, nu, lūk, pie apstiprināts. Tālāk vairāk identiski grozījumi. S un D. 1, 2, 3, abstention Il... Paldies. Pieņemts. Alde 7709 par to jābalso. Jā, referents par, par. Cita piezīme tā ir pret. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Jo šķiet, ka šeit domas dalās neierastā veidā. Balsojam. 37 kartiņas. Nu, beidzot, viss cerams ir pamodušies. Beidzam balsot. 19 par, 18 pret. Neviens neaturējās. Nu, tad, jā, labākā darba vietu izvietošana ir pieņemts. Goja 75.30, referents pret par. Pret. Atturs noraidīts. Sociālisti un goja tomēr ir mazākumā. Tālāk. Trīs jauki, četri jauki zaļo grozījumi. Mēs varam balsot blokā par visiem. Par četriem zaļo grozījumiem viņi ļoti jauki, bet referentē nepatīk. Tātad kurš par? Četri. Pret? daudzi atturas noraidīts. Tālāk zaļo grozījums, kas līdzīgs taran grozījumu, kas par pret, at, viens pret atturas pieņemts. Tālāk sieviešu tiesību komisijas grozījums par sieviešu lomu zinātnē par pret At, viens pret atturas pieņemts. Nākamā pozīcija, tas pār tā pati tēma, bet citā piezīmē. Zaļie un sieviešu tiesību komiteja, bet referentē šis nepatīk par. Pret. Atturis noraidīts. Tālāk. Itre 5910 par pret atturas pieņemts. Budžeta komitejas grozījums ietekme uz veselību un vidu referentu pret, kas par? Pret? Aturs? Noraidīts. Tālāk, alde grozījums par vecākiem ekspertiem par? Pret? atturas pieņemts. Tālāk. 45.14 budžeta komitejas grozījums referents par par. Referents tomēr ir pret šo grozījumu, ne par. Šķiet, ka referents mainīs viedokli. Tātad 45.14 referenta atbalsta to par. Pret? Šķiet, ka vairākums par, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. <coughs> Donc, c'est le 45-14. Tātad 45-14 sākam balsot. Esam 39 deputāti. 39 deputātiem ievietotas kartiņas. 37 nobalsojuši. Vēl kāds balsos? Ne? Nu, tad beidzam. 20 pār 17 pret. Neviens neturējās pieņemts. Tālāk nākamais atkrīt līdz ar to. Tālāk Alde un Budž 75-52 atkal par vecākiem ekspertiem referents atbalsta par pret. At, viens pret. At, pieņemts. Rakstīsim veselu romānu par vecākiem ekspertiem. Tā nopietna tēma. Tālāk. Itre kopā ar zaļajiem. Referents atbalsta par. Pret. Viens pret atturs pieņemts. Itre 59.13. Referenta atbalsta par. Pret. Atturs pieņemts. Nākamais itre 59.07. Pozīcijas nosaukuma maiņa referents atbalsta par. Pret atturs pieņemts. Beldera grozījums par embriju cilms šūņu pētniecību references par. Kas par? Pret? Atturs pieņemts. Nē, sevi labo priekšādātājs noraidīts. Šķiet, ka es jau miegu ciet. Nākamais. Atkal beidzot vecāki eksperti. Alde 7753, kas par? Pret. 3 pret, atturs, pieņemts. Atkal vecāki eksperti. Alde 7754 referents par par. Pret. 1 pret, atturs, pieņemts. Nākamais budžets un goe, referents pret, par, pret, atturs, noraidīts. Vēl viens goe, 76, 19, referents pret, par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk. Sestās lapas augšā kultūras un tautas komitejas un tautas partijas grozījums identiski. Atbalsts izglītībai un apmācībai referents par kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Tas ietver vēl vienu tautas partijas grozījumu un vēl vienu kultūras komitejas grozījumu. Bet neietver Greslas grozījumu par ļoti svarīgo vecāko ekspertu tematu. Pat pret, atturs, pieņemts. Tālāk, Torvalda grozījums par minoritātēm un apdraudētajām valodām. Kas par? Pret, atturs, pieņemts. Tālāk kultūras komitejas grozījums un tautas partijas grozījums, tas atkrīt. jo es jau esam jau ņēmuši to vērā iepriekšējā grozījumā. Tālāk. 15.02.10 līnija, vēl viens kultūras komitejas grozījums, par ko jābalso, referente to atbalsta. Un te ir arī mutiskais grozījums piezīmēs. Un jūs jau redzējāt to savos dokumentos. Kas par? Pret? Trīs atturs? Pieņemts? Līdz ar to nākamais grozījums atkrīt. Nu, nākam pie nākamās pozīcijas, un tā lūk energoefektivitātes jautājums, kas par? Pret? Atturas? Vairākums par. Līdz ar to visi šī grozījumi par šo pozīciju atkrīt to starp arī zaļo un itra grozījums. Nonākam līdz ar to pie rezervēm. Par rezervēm runājot, Anna šķiet, kas sakāms. Anna, vai jūs mums pastāstīsiet šos grozi, par šiem grozījumiem? Tātad pirmais no šiem grozījumiem ir par informāciju par monetāro savienību un ekonu komiteja ir samazinājuši pozīciju un pārējo likus rezervē, līdz ar to tas nozīmē, ka komisija nespēja darīt neko, tas būtu tā diezgan skarbi. Un 11 miljonu vietā rezervēs mēs varētu likt divus Tad būs šāds nosacījums, ka viņiem ir jāziņo par šīs programmas eh, darbības efektivitāti. Tādējādi komiteja varētu saņemt nepieciešamo informāciju līdz gada beigām tad, tad problēmas nebūtu, manuprāt. Jo, manuprāt, šī nostāja bija pārāk skarba visu summu likt rezervē. Es tāpēc ieteiktu rīkoties tā, kā es sacīju. Other, other... Pārējās rezervas 12.03 pozīcija rezervas 12.03.01 standarta finanšu atskaitīšanās un eh, revīzijas jomā. Tur tiek gaidīt vēl tiesību akti, tā kā rezerve šeit ir pamatotas. Tā tad eh, tikko tiesiskais pamats būs, tā šis iebilds arī tiks atcelts. Un pēdējais ir iepriekšējo eh, pakalpojumu pabeigšana finanšu pakalpojumu jomā. Es nepiekrītu rezervu eh, veidošanai šeit, jo šī ir pozīcija, jūs paredzētu uzsākt to pasākumu pabeigšanai. Līdz ar to par pirmo tātad saglabātu pirmajos divos un, un pēdējā nesaglabāt rezervus. E, Labi, paldies, Anna. Ja pareizi sapratu, tad par otro grozījumu runājot, jūs sakāt, ka pa, paliek spēkā otrais mutiskais grozījums, vai ne tā? Jā. Un par trešo tāpat. Nē, nē, tur jūs neatbalstat šo grozījumu. Tātad par pirmo runājat, jūs esat pār, bet vienkārši 2 miljonu apmērā, nevis 4,5. Otrā gadījumā jūs vienkārši paturat spēkā otro mutisko grozījumu, bet trešo jūs neatbalstat. Jā? Ja? Labi, viss skaidrs. Nu, tad atsākam atkal. Vispirms, 010201 budžeta līniju, ja pozīcija, tātad zaļo grozījums, referenta to atbalsta, bet mazākā apjomā, tātad tikai 2 miljoni par. Pret? Neviens nav pret atturs, pieņemts. Otrā rezerve, referenta par, ar mutisko grozījumu, par, pret, atturs, pieņemts. Nu, un tad trešā rezerve. Referenti pret par. Viens, divi. Četri šķiet pret. Atturs. Noraidīts. Lieliski. Nu, tad tādā gadījumā esam pabeiguši par 1A kategoriju balsot. Un vispār par mirmo kategoriju. Un, nu, tālāk jums ir balsošanas saraksti izdalīti ar grozījumiem, kas atkrīt. Jo balsojam blokā. Tātad, tālāk varam nonākt pie trešās kategorijas. Esat taču saņēmuši tabulu, tā ir tā atjauninātā informācija saskaņā ar pēdējiem kompromisiem, ko izstrādājas mūsu referente. Uh, Un, nu, lūk, ir atrasti vēl viens miljons eiro, kas tikti tad tiktu sadalīts starp tiem labākajiem un tiem, kas to pelnīšu, vai ne tā? Nu, visiem ir balsošanas saraksti. Tātad trešā kategorija. Ja? Aiziet. Pirmais apakšbloks. Summas, kas ir virs budžeta projekta par pret, divi atturs, divi atturs pieņemts. Un līdz ar to visi citi grozījumi par citām pozīcijām atkrīt. Tagad atsevišķi balsosim par šādiem grozījumiem. Pirmām kārtām, tieši tāpat kā līdzīgi, līdzīgi kā iepriekš, tad runājam tikai par saistībām šobrīd. Un tikai skaitļiem. Tātad Belder grozījums zem budžeta projekta referents pret par, pret, atturs, noraidīts. Zaļo grozījums ir atsaukts. Tālāk goe grozījums. Referents pret par, pret, atturs, viens atturs, noraidīts. Bertmanis grozījums. Referents pret. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Žans Luks ierosina balsot blekā, blokā par visām, visiem Vertmanas grozījumiem. Viss piekrīt? Ja? Labi. Tātad 1, 2, 3, 4 grozījumi. Par? pret, atturs, noraidīts. Nonākam pie EFD 899 grozījumu, arī Andrasens un citi grozījumi par, pret, daudzi, atturs, noraidīts. Tālāk. Goe, referents pret par, pret, atturs noraidīts. Atkal goja. Varbūt varam visus goja, nākamos trīs goja grozījumus, Alda, varam ņemt kopā, jūs piekrītat, jā? Ja? Alda piekrīt. Līdz pat lapus sapakšai. Kas par? Pret? Atturs noraidīts. Bet Vēl vajadzēja balsot atsevišķi par Ehrenhausera grozījumu, jo tur skaitļi ir atšķirīgi. Pašā, pašā lapas apakšā par. Divi pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk goja grozījums 76, 93 par pret atturs pieņemts. Noraidīts atvainojums. Tālāk piezīmes un rezerves. Goja labāka piekļuva finansējumam MVU referents pret par? Pret? Atturs? Noraidīts. Zaļo grozījums atsaukts. Kultūras komiteja. Jauns pozīcijas nosaukums par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamā pozīcija. Atkal jauns pozīcijas nosaukums kultūras komiteja par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk. AFCO grozījums. Lai veicinātu EP 2014. gada vēlēšanas. Un pārliecinātos, ka visi mēs tiekam atkal no jaunievēlēti par. Trīs AFCO grozījumi. Vai varam pa visiem balsot blokā? Jā, ja? labi. Par pret, atturs, pieņemts. Jā, Kazīnīkums priecāsies. Alde 77,44 par, pret, atturs, pieņemts. Goe 76,30 par pārskatāmību par 3, 6. Septiņi pat. Pret. Vairāk kā septiņi. Atturs. Noraidīts. Nekādas pārskatāmības nebūs. 48, 71. Ekosistēma apdraudējumu par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk 49.34 cīņa par pesticīdiem par pret atturas noraidīts. Sieviešu tiesību komitejas grozījums, lai iekļautu dzimumu perspektīvu par, preferences par, par, pret, atturs, vairākums par, bet pārbaudīsim elektroniski, šķiet, ka tomēr vairākums bija par. Votez, votez, on est 40, on est 40. Esam nu jau 40. Beidzam balsot. 20 par, 19 pret, neviens neaturējās. Eh ben, Astrid. Astrid, tu nebalsoji. <laughs> bon. Alors, Gouet. Nu, tātad. Nākamais tātad goe. Nekāds finansējums šādām darbībām krīzes laikā 8637 referents pret par. Pret. Atturs. Noraidīts. 4406 Gājers referents par. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski tomēr drošības pēc jo te ir domstarpības. šķiet, ka vairāk bija preta, bet, nu, jāpārbauda. Balsojam. Vēl divi nav nobalsojuši. Labi, beidzam balsot. 8 par 20 pret noraidīts. Jā, nu ļoti mm, līdzīgs balsu skaits. Tātad gaja ir grozījums noraidīts. Sieviešu tiesību komitejas grozījums. Labākas struktūras un mērķa apraksts par, pret, atturas pieņemts. Vēl viens sieviešu tiesību komitējums 62.5 par, pret, balsosim elektroniski, pārbaudīsim. C'est le 60. Tātad 62,55. Balsojam, vēl nav visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 10 par 25 pret. Noraidīts. Par šo pašu tēmu balsojam par 62,55 nākam par zaļo grozījumu. 78, 72 par, pret, atturs, pieņemts vienprātīgi. Tālāk. Sieviešu tiesības komitejas grozījums par, pret, ne 5, 5 tātad bija par, pret, lielākoties daudzi atturs, noraidīts. Līdz ar to zaļo grozījums par dzimumu budžetu par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Jo šķiet, ka atkal šeit būs ļoti, ļoti līdzīgs balsu skaits gan par, gan pret. Balsojam tātad par dzimumu jautājumu budžetu. Beidzam balsot. Pieņemts 20 par, 17 atturējās. Tālāk. Sieviešu tiesību komitejas un zaļo grozījums par pret atturs pieņemts. Un pēdējais sieviešu tiesību un zaļo nu, grozījums par pret atturs pieņemts. Ļoti labi. trešo kategoriju, līdz ar to esam pabeiguši. Varam pāriet pie ceturtās. Donc vous avez la liste de vote et vous avez. Jūs priekšā ir balsošanas liste qui a été distribuée, euh, qui reprend. Kura ir izdalīta, kura ir grozījumu liste pa, ar apakšblokiem, tāpat kā pārējās kategorijās. Varam sākt. Sākam ar Vertmanas grozījumu. Pār. Monika Vertmane. It's your, it's your amendment. We vote on it. Mēs balsojam par jūsu grozījumu, Vertmans kundze. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nākošā rindiņa. Alde. Ar mutis grozījumu. Alda vai balsos par Aldi? Es gribēju komentēt, tā kā mm, ir mutis grozījums, tad komentārs no manas puses ar šo grozījumu, kas attiec uz palīdzība ANO aģentūrai Palestīnas bēgļu palīdzībai. Šķiet pagājušajā gadā parlaments nobalsoja 13 miljārdus eiro palīdzības apjomu un man šķiet pilnīgi absurdi, ka tiek nolikti 50 miljoni rezervē ar nosacījumu, ka to pieņem komisija un paredzēts Palestīnas pašpārvaldībai, jo uh, Šī palīdzība ir paredzēta apvienotajām nācijām un nevis Palestīnas eh, pašpārvaldēji. Un tāpēc mūsu grupa gribētu paturēt šos 13 eh, tūkstošus. Lai paldies, Aldā. Ar to, ko gribēja izteikties. Priekšsēdētāji, es tiešām esmu priecīgs, ka šī summa ir likta rezervēs, jo revīzijas palāta un arī citas iestādes atkārtos sastāda e, ziņojums, kas uzrāda, ka šeit nepastāv pareizs atskaitīšanās un šīs summas nav pareizi izlietotas. Très bien. Alors, d'abord, ah, par, pardon, vous... Labi. Um, Šeit man ir jāuzsver, ka šī budžeta pozīcija ir gan ANRA, gan Palestīnas pašpārvaldei, un es nedomāju, ka mēs sagaidām kādas problēmas ar ANRA. Lieta, par kur bija runājums, kur varētu būt problēmas, ir tieši par Palestīnas pašpārvaldi Un tāpēc ir jaunā versija nosacījumiem, kā šīs iebildes var atcelt un izņemt summu. Respektīvi, mēs vēlamies, lai komisija ziņotu par to, kā, not, kā notiek notikuma attīstība ar Palestīnas pašpārvaldi. Jā, tas ir par šo pašu budžetu pozīciju. Līdz ar to var eh, skaidrot afet komitejai un eh, ziņot mums. Un, ja tā notiks, mēs varam šo savus iebildus atcelt un izņemt summu no rezervēm. Jo daudz deputātu uzskatīja, ka tad, kad ir dzirdams sarunas par korupciju un daudz kritikas, mums jābūt piesardzīgiem sniegt papildu līdzekļus. Un tieši tāpēc ir šī uh, rezervas iespēju un komisijas ziņos par faktisko situāciju, un tad mēs savus iebildes varam atcelt. Anna, paldies. Gribētu atvainoties Svertmanas kundzei, kur es nosaucu par Moniku, jo viņa ir Angelika, nevis Monika. Vācu valodā ir vairāk nekā viens sievietes priekšvārds, atvainojos Angelika, un par mūsu tematu. Uh, tik tiešām varbūt visi deputāti nav sekojušai svarīgai delikātai problēmai. Mēs uzzinājām, ka e, notiek pārbauda no revizija palātas puses par to palīdzību, ko pa, Palestīnas pašas pārvalda saņem Eiropas Savienības. Jūs zināsiet, ka pirms diviem gadiem mēs esam. E, Nosūtījām kopīgo delegāciju, piedaloties AFET, DV un budžeta komitejai. Mēs tikāmies ar Palestīnas pašpārvaldi, Izraels valdību un mēs apmeklējam arī gāzes joslu. Tobrīd mēs kopumā konstatējām, ka finansējums tiek pārvaldīts pienācīgi kopš tā laika. Šajā reģionā ir bijuši vairāk notikumi, valdības un premjera nomaiņa Palestīnas pašpārvaldē, nozīmīgas pārmaiņas Gazā pēc Eģiptes revolūcijas un citi. Un no šajienes izriet uh, revīzijas palātas ziņojums un neoficiāla informācija liek noprast to, ka pirmiem rezultāti nav visai sajūsminoši, taču nesam pārliecināti par to, ka mūsu rīcībā būs eh, revīzija palātas eh, nolēmums līdz gada beigām un galīgajam balsojumam. Un tāpēc pēc ilgām debatēm starp koordinatoriem piedāvātais risinājums no referentes ir izturēties piesardzīgi. Pilnīgi skaidrs, ka visā, kas attiecas uz palīdzību bēgļiem, kas iet cauri kādai anorganizācijai. Šeit nav nekādu šaubu, ka sistēma darbojas apmierinoši. Revīzija palātas pārbauda attiec uz paš, Palestīnas pašpārvaldi un būtu nozīmīgi daļu no finansēm iekļaut rezervē, sagaidot galīgos secinājumus, un tā kā mēs nevaram dot norādes revīzijas palātai, bet mēs tās varam dot komisijai. formulējot mutisko grozījumu, tad tiek precizēts, ka sagaidot komisijas e, ziņojumu, mēs šīs rezerves atbrīvosim. Hartaukungs un Haideris teiksies. Eh, Priekšsēdētāji. Es ļoti interesēti klausījos šajā diskusijā sekotāji, un man tiešām ir bažas par jebkādiem naudas līdzekļiem, kas tiek sūtīti Palestīnai. Esmu uzdevusi komisijai jautājumus par šo tēmatu, bet viņi saka, ka viņi nevar garantēt, eh, ka tiešām nekas no šīs naudas nenonāks eh, teroristu rokā. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, tas mums tā arī jāuztver. Eidē! Hey Visu sapratu. Heider, lūdzu. Muchas gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs sacījāt? Šajā sakarā ir bijuši strīdi un debates gan ar starpēnu referentiem, gan koordinatoriem budžetziņām. Problēma ir tā, ka šī rezerve izveidojās no kāda komentāra, no kāda, kas bija dzirdējis par šo um, pārbaudu revīzijas palātā, kuras um, meldraksts vēl nav prezentēts un nav bijis nekas neapstiprināts, ne noliegts. Mēs runājam tikai par baumām, par kaut kādām iespējamām šaubām revīzija palātām. Un 50 miljonus eiro iekļaut rezervēs jautājumā, kas attiec uz bēgļiem apvienotajiem nācijām, iedomātai problēmai, par ko neviens nezin. Man šķiet, pareizāk sakot, socialistiem šķiet, ka ir samērā bezatbildīgi. Otrais jautājums. Tad, kad tiek saņemts ziņojums, tad mums tā dejādi vai citādi būs jārīkojas. Bet eh, to novērst vai reaģēt antes, eh, reaģēt eh, iepriekš un runājot vēl jau vairāk par bēgļiem un apvienotiem nācijām, manuprāt, ir samērā riskanti. Domāju, ka mums ir viss priekš pašiem sevis ir jābūt daudz skaidrākam un turklāt vēl jau vairāk mēs nezinām, kas īsti notiek un vai problēma vispār pastāv. Bon. Euh, Tas ir politisks balsojums. Domāju, ka mēs esam izpratuši elementus, kas ir jāņem vērā. Un Eh, grozījums ALDE 7754 tiek piedāvāta rezerve 50 miljonu eiro ar komentāru, kuru nolasīja referente par. Pret. Pārbaudām. Ček elektronika. On vote, José Manuel. On vote. José Manuel, mēs balsojam. Je te vois pas là. bon, le vote est clos. Beidzam balsot. Bien. Donc, adopté. Pieņemts. Pārējām pie nākošās rindīs 46, 48. Varam balsot blokā abus. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Vēl viens kompromiss ar apakšblokiem. Pirmais apakšbloks above DB tieši tāpat kā iepriekšējā kategorijā, un detaļas ir redzams tabulā par pret. Atturas. Otrais apakšbloks - bilaudībī par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais apakšbloks - jauno nomenklatūru par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk atsevišķie balsojumi. Mēs pāršķiram lapusi. Ir vairāki goja grozījumi. Vai mēs varam tos ņemt visus blokā? Oui, d'accord. Donc on prend les, on prend, euh, les amendements de la page 2. Ņemam grozījumus no otrās goelā puses līdz rai rai 8207 par pret atturas noraidīts. 4640 par pret atturas noraidīts. Nākošais gulē 82.08 par pret atturas noraidīts. Alde 7721 par pret atturas noraidīts. Nākošais vērtmanas grozījums par pret atturas noraidīts. Piezīmes. Goja grozījums par neatkarīgu audit struktūru. Par. Pret. Referenti ir pret. Jūs esat par? pret, tikai sociālisti pret, atturas, vairākums ir par. Afet grozījums 5124 par. Pret. Pieņemts. Grēslas grozījums. Par. Pret. Atturas pieņemts. Āfēt grozījums. Ar dalīto balsīm, ko pieprasa sociālisti. Pirmā daļa, ieskaitot Including by the Institute. Par. Pret. Sociālisti pret pirmo daļu. Atturas. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pārējais. Par pret atturas. Abas daļas pieņemtas. Tālāk, goē 8204. Nefinansēt militāras darbības. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Grēslas grozījums. Trasta fondi. Par. Pret. Pieņemts. Celiet rokas. Nākošā rindiņa. 48.35. Budžets kopā ar goē. E. Par pret atturas noraidīts. Afet grozījums par trasta fondu par pret atturas pieņemts. Devi grozījums par žurnālistiem, jauniešiem, sievietēm. Interesanta kategorija. Vai tas ir, um, vai tā ir kā saskaitāmo summa vai vienota kategorija par? Pret? Atturas? Šķiet, ka pār bija vairākums, bet pārbaudām elektroniski. Votē, votē, votē pour les journalistes. Balsojam par žurnālistiem, jauniešiem, sievietēm. Voilà, mais alors, si on aime les journalistes, mais pas les jeunes... Ja patīk žurnālisti, bet nepatīk jaunieši, tad ir grūti. Jāturās. <laughs> Bien, allez, tout le monde a voté. Visi ir nobalsojuši. <laughs> exactly, <laughs> yeah. but it is rejected. bet noraidīts. 17 par 19 pret. Ne žurnālistu, ne jauniešu, ne sieviešu. Nākošā rindiņa. Deve grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Nākošā rindiņa. Zaļie un devē. Par, pret, atturas atturas ir pieņemts. 5508 jau ir aptvērts. Un par lapuses lejasdaļu. ir piezīmes, kas ir jāiekļauj attiecīgajās rindiņās. Pirp, garīgā ir atsaucas grozījumu, bet afet nē. Un par Eiropas senioru pakalpojumu tīklojumu. Kas ir vēl kaut kas cits, jo ta, šeit tas ir tīklojums. Referents ir pret. Kas ir par? Pret atturas noraidīts. Vēl viens ļoti simpātisks grozījums Gresle par pret atturas pieņemts. Budžeta grozījums par trasta fondiem par pret atturas pieņemts. Ceturtā lapus augšā. Fam grozījums par, pret, atturas, pieņemts. DV grozījums aptverts. Afet grozījums tieši tāda pat situācija kā priek, iepriekš. Af par pret atturas noraidīts. Senioru pakalpojumi par pret atturas pieņemts. DV grozījums ir iekļauts. 41.55 atsaukts. E, tālāk blokā alde un budžeta grozījumi. Par pret atturas pieņemts. Deve 5574 aptverts, garīgā 4156 ir izņemts, blokā Alde budžets eh, senioru pakalpojumu par pret atturas pieņemts. Dēve ir aptverts, atkal garīga, šķiet, ka tas ir tas pats balsojums. Uzskatu, ka budžets garīgā gresla ir ap, iekļauti līdz pat beigām. Ejam uz 955, 88, kas ir um, par, pret, atturas pieņemts. Nākošais garīga ir izņemts. Atkal senioru pakalpojumi. Tāds pats vairākums, tālāk lēzings grozījums ar dalīto balsojumu. Pirmā daļa - papildteksts par pret atturas noraidīts. Otrā daļa. Pār, pret, noraidīts. DV 5539 par pret atturas pieņemts. Garīga izņemts. DV 5531 nosaukumaiņa. Par, pret, atturas pieņemts. Atkal trasta fondi par, pret, atturas pieņemts garīga izņemts. Par, pret, atturas, pieņemts. Konferences par mieru uzturēšanu par, pret, pārbaudām. elektroniskais balsojums par DV grozījumu 558. Balsojam. Le vote est clos. Beidzam balsot. 20 pār 19 pret pieņemts. Nākošais afet 5154. Pār. Pret. Atturas pieņemts. Nākošais. Tas pats grozījums par. Même majorité, je suppose. Tāds pats vairākums varētu būt. Kas ir pret? Atturas pieņemts. E, senioru pakalpojumu vairāk nebalsojam. Ja kāds maina viedokli, dariet man zinām, citādi šķiet, ka visi piekrītām. Garīgi izņemts, visus garīgas ņemam ārā. Apfet adekvātas apropriācijas par pret atturas pieņemts. Torvalds. Baltijas jūra par. Pret. Atturas pieņemts. Vēl viena Baltijas jūra no afēta savietojums par. Pret. Atturas pieņemts. Vēl ir divas Baltijas jūras, ņemam kopā. Afets ar, to, afet ar Torvaldu par, pret, atturas, un tālāk divas grēsles pat rasta fondiem kopā, blokā, par, pret, atturas, DV nākošais MDG. Ko tas varētu nozīmēt, jautā priekšsēdētājs? Tas nozīmē tūkstošgadas attīstība. Nē, tas nozīmē tūkstošgadas attīstības mērķi. Par tūkstošgadu pret. Atturas pieņemts. Beldergrozījums, antisemītisms par. Pret Atturas. Pārbaudām elektroniski. Belders 4113. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 19. 19 pār 20 pret 1 atturas. Noraidīts. Tautas partija 7403 kopā ar Afet. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Un EFD nosaukuma maiņa par. Pret atturas pārbaudām, jo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 savādi, 2 par 36 pret. Noraidīts. Ceturto kategoriju mēs esam izskatījuši, un jūsu priekšā ir liste ar visiem grozījumiem, kas ir atkrituši. Un uzrunāju tagad sekretariātu. Uh, lai zinātu, vai šodien ir vēl kāds balsojums. Atbildi ir jā, tāpēc lūdzu ne, neatstājiet zāli. Alors, dernier Un tā tad. Nu, vēl palikuši tad pāris duču grozījumi. Kaut kas tāds, kas nav daudz gadu finanšu plānā iekļauts, elastības instruments, nu, tad maksājums atstāsim rītdienai. Tātad pēdējā lapus lielajā, lielajā tajā burtnīcā, varbūt jums varbūt tā ir tāda maziņāka, bet šeit tā ir pēdējā. Tā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 ceru, ka jūs priekšā ir tā pati tabela, kas man. E, rindiņa ārpus e, daudzgad finanšu schēmas. Likums balsojam visu, saistības, maksājums, piezīmes. Rīt pie tā mēs neatgriezīsimies. Pār EGF, vandālēna grozījums. Nezinu, ko grib referents. Viņš ir pret. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 590 grozījums. Referents ir pret. Pār. Sociālisti un Alda. Pret atturas, noraidīts. 382 Rikēkungs par nākošo grozījumu ir gan skaitļi, gan piezīmes. Es gribētu dalītu balsojumu starp skaitļiem un piezīmēm, ja tas ir iespējams. Mēs runājam par 382 grozījumu un jūs gribat atsevišķu balsojumu, tad vispirms liekam uz balsojumu skaitļus. Heider, vai jūs redzējāt piezīmes, bet jūs paļaujaties koordinatoram? Skaitļi 382 grozījumam, tātad 20 miljoni. Maksājumos un 70 miljoni. Maks... Nē, saka, priekšsēdētājs 20 miljonu maksājumos tikai par skaitļiem pret. Alors, Madame we, Le... Are we ah, voting payments now? Vai mēs tagad esam sākuši balsot par maksājumiem? Okay. It's outside the MFF. Ārpus DFS maksājums. Par maksājumiem, saistībām, piezīmēm. Jā, nu man ir viena problēma. Man visi šie ārkārtas palīdzības rezervs. Tas ir palīdzēt, paredzēti plašāk līdzekļu rezervēm. Tā, mēs to varam atlikt uz rītdienu, saka priekšsēdētājs. Jā, lūdzu. Tātad balsosim tikai par EGF. Jā, ja? labi. Un tad par 382 skaitļiem. Referenti ir pret. On a déjà voté les chiffres? Nu, nu. Par skaitļiem jau ir nobalsots. Mēs nesaskaitījām. Sākam vēlreiz. 3, 8, 2 skaitļi. Referenci pret skaitļiem. Kas ir par? Pret. Astoņi pret. Atturas. Pieņemts. Tagad komentāri. Par pret, atturas, noraidīts. Skaitļi pieņemti, komentāri noraidīti. Tālāk 4485, ko izsniedz Žans Lui Kotiņi. Skaitļi ir pieņemti. Même, donc on vote que les Un šeit liekams balsojam tikai komentārus. Komentāri ir tādi paši. Tātad kotiņi nebalsojam vispār. Jo kotiņi uz ziemu jau ir piesakts. 7-8-0 ir jābalso. Tie ir komentāri. Par. Pret. Divi plus sociālisti. Pārbaudīsim elektroniski. Manuprāt, tas ir pieņemts. Bet gribu pārbaudīt. Balsojam. Divdesmit septiņi par divpadsmit pret neviens neaturās pieņemts. Tieši tāpat Alvaro grozījums četri, trīs, trīs, astoņi. ir jau apsekts atbilst komentāri jau nobalsotajiem. Jau ir nobalsots. Labi. Tādā gadījumā ārkārtas palīdzības rezervi ir neliekams balsojumi, bet mēs varam likt uz balsojumu pēdējo rindiņu rezervu Eiropas globalizācijas fondam. Un numurs 387 above DB referents ir pret. Kas ir par? Pret. Praktiski pārējie atturas. Noraidīts. Dargie kolēģi, apsveicu jūs, mēs esam labi pastrādājuši. Mums rīt no rīta ir atlicis sabalsot maksājumus. fleksibilitāti un humano palīdzību. Un resursus. Balsojums būs samērā ātrs. Es vēlos jūs atbrīvot maksimāli drīz rīt no rīta. Diemžēl mēs nevaram to pabeigt visu šovakar. Tādējādi šodien mēs sēdi beidzam un lūdzu koordinatoriem pirms tie atstāja zāli vienoties un man paziņot, vai jūs vēlaties palikt zālē uz koordinatoru sanāksmi, ņemot vērā to, ka vēl pagaidām tulki ir Vai jūs vēlaties tikties rīt pulksten astoņos vai pusdeviņos pirms balsojuma? Vai šāda tikšanās vispār nav vajadzīga? Pārtraucu, lūdzu vēl tulkus uh, uzgaidīt trīs minūtes, lai varētu apstiprināt, vai jūs būsiet vajadzīgi, vai jūs varat būt brīvi.